augstās eh, pārstāvis tātad ārlietu lietās un Mogherini kundzes eh, runa par aktuālu situāciju Kolumbijā. Lūdzu, Mogherini kundze, jums vārds. Paldies, eh, priekšstādētāji. Nu, dzīvojam ļoti zīmīgos Kolumbijas tādos satraucošos laikos. Pasaulē daudz kur ir sarežģītas situācijas, tālu reģionos tālu no mums, un Kolumbija ir viena no tām pasaules vietām, uh, kur tomēr redzam uh, pārmaiņu un cerību zīmes. Esmu ļoti gandarīta, ka esat um, piekrituši norganizēt šo diskusiju par mieru procesu Kolumbijā, jo esmu pārliecināta, ka šajā gadā mēs varam piedzīvot pozitīvus uh, pavērsienus pēc uh, bruņotu konfliktu šajā valstī, kas ilga apmēram pusgadsimtu, 220 tūkstoši cilvēku ir gājuši bojā, 6 miljoni cilvēku zaudējuši savas mājas. Un neskaitāmi citi ir pazuduši bez vēsts vai cietuši no vardarbības. Aplausa zālē šķiet nav par Kolumbijas mieru procesu, lai gan varētu būt tikpat labi. Tāda pirmās miera sarunas notika jau pirms vairāk kā 30 gadiem. Un tagad Havanā šīs beidzot izskatās, ka kaut kas varētu iznākt. Un šī iespēja, ka varētu valstī bez iestāties miers, ir labas vēsts. Nu, reizēm mūsu pārsteidz labas ziņas, kā pirms pāris dienām bija Vīnē, par, bija ziņas par Irānu, un arī šeit es ceru, ka tā notiks. Personiski pat esmu sekojusi līdz Kolumbijas miera procesam pirms kļuvu par augsto pārstāvi. Vairākas reizes esmu apmeklējusi Bogotu kā Itālijas eh, premjeru savā laikā. Un, kad uzņēmu šo jauno lomu Eiropas Savienības institūcijās, Eiropas Savienības vārdā. Allaž esmu atbalstījusi savu draugu Santos kungu, tātad Kolumbijas prezidentu, viņa kosmīgos centienos. Mūsu attiecības ar Bogotu ir kļuvušas spēcīgākas, stiprākas daudzos eh, veidos. Tāpat arī eh, strādājam pie bezvīzu režīma mūsu misijā Atlantā. Gimor kungs, mans īpašais pārstāvs miera jautājumos, ir smagi strādājis kopā ar Kolumbijas valdību, lai apliecinātu Eiropas Savienības aktīvo gatavību vēlēšanas uzņemties vadošo lomu. Un esmu ārkārtīgi gandarīti, ka attiecīgi arī Santos kungs, Kolumbijas prezidents, ir devis atbalstu šim procesam. Nu, mans kolēģis ir guvis politisku pieredzi miera centienos Ziemeņīrijā, un līdz ar to viņa kandidatūra bija ideāli piemērota šīm sarunām, un jau pirmajos sarunu mēnešos viņš ir saņēmis atbalstu Viņam bijuši ļoti labi kontakti ar visu partiju pārstāvjiem. Pat uh, pēdējās dienās. Arī pat labi viņš atrodas Bogotā. Mm, nešaubos, ka arī vēlāk viņš ieradīsies šeit, lai tiktos ar jūsu komiteju pārstāvjiem, lai paustu savu viedokli par uh, izredzēm, par izaicinājumiem šajā miera procesā, un uh, arī lai afēt komitejas, uh, afēt komitejas locekļiem apspriest to, kā tad Eiropas Savienība labāk varētu atbalstīt šo miera procesu. Kas tad no jauna? Būtiski vienošanās tika panākta pārnā gada decembrī, vienošanās par upuriem, un šī vienošanās būs labs uh, pamats tam, lai nodrošinātu samierināšanos valstī, panāktu mieru. Tikai samierināšanās ir vienīgais reālais pamats, kā nodrošināt uh, miera procesa uh, sekmīgu iznākumu vienošanās tika panāsts tas, ka būs atklāta patiesība par, par konfliktu, par tā saknēm un dažādu pušu atbildību. Tas būs taisnīgs un tas nodrošinās to, ka pieļautie noslēgumi neatkārtos. Un um, tāpat arī tas dos iespēju aizmirst konfliktu un raudzīties nākotnē. Ir uh, jānodrošina, lai bezvēsti pazudušie, um, lai par tiem tik noskaidra patiesība, tas ir svarīgi tiem, kas ir pazaudējuši savus mīļotos, uh, lai viņi varētu mm, tikt galā ar savām sārām un tā. Tāpat ir nepieciešama arī kompensācija upuriem, vai nu individuāla vai kolektīva kompensācija. Un iespējams, ka šī ir pirmā reize, kad šāda rakstura miera um, līgumā tiek piešķirta tikai centrāla loma upuriem. Nav cita veida uz samierināšanos. Un nav cita veida, kā at atrisināt politiskas uh, uh domstarpības, kā vien uh, demokrātiskas vēlēšanas. Jā, šajā vieno, vienošanās tekstā ir tāda ļoti trausla demarkācijas līnija starp uh, tātad pie, pie miera procesu un, un uh, vainīgo mm, rehabilitāciju tā sacīt, bet, uh, nu, mēģināsim rast pareizo līdzsvaru. Abas puses arī, zin, ir uz, uzņēmušās nodrošināt cilvēktiesību aizsardzību. Un šeit cilvēktiesību mm, atbalstītāji ir jāsargā lai nu, viņi nesēs no vardarbības. Kolumbija, eh, Kolumbijas eh, starts pozīcija šajā jomā ir sarežģīta, smaga, bet pēdējos gados ir eh, panākts labs progress, neskatoties uz drošības situāciju valstī, kas ir visai izaicinoša vairākos reģionos. Un nu, tomēr abu pušu visiem tās saistības šajā virsienā palīdzēs konsolidēt panākto progresu. Protams, Havanu, Hamanas sarunas vēl nav beigušās, process turpinās joprojām jāatrisina vairāk svarīgas problēmas. Nu, Pieminēšu tikai dažas, tātad um, konkrēti pamiera modalitātes, tāpat arī bruņoto grupu atbruņošana un reintegrācija, tāpat arī dažādu aktīvistu fiziskā drošība. Tas viss vēl nav atrisināts, bet katrā ziņā es nešaubos, ka vienošanās tiks panākta. Un pēc tam tiks panākta ātri un, un raiti, atbilstoši Santos kungus ņemtajām saistībām. Tuvojoties um, vienošanās panākšanas brīdim, mums jādomā, kas tad sekos tālāk pēc tam. Un kā mēs varam uh, sniegt turpmāku atbalstu miera procesam, kurš tagad ir iezīmējies. Mūsu pieredze rāda, ka miera līguma īstenošana, iedzīvināšana ir uh, smagākā šī procesa daļa. Te ir dažādas uh, subjektīvas intereses, kas var stāvēt ceļā. Mm, līdz ar to būs jāatrod uh, jauna mentalitāte. Visām pusēm būs jāapstiprina, jā, jāapliecina gatavība iesaistīties miera procesos arī pēc dažādu dokumentu parakstīšanas. Un tādēļ mūsu darbs koncentrēsies uz tieši miera līguma īstenošanas fāzi un kā mēs varam dažādo, dažādos veidos sniegt atbalstu šim procesam. Eiropas Savienības iesaista nesamazināsies, gluži otrādi, pēc mierlīguma parakstīšanas. Uh, un ratificēšanas mēs mm, nesēdēsim rokas klēpī salikuši. Ir ja nepieciešams pievērst uzmanību lauka attīstības jautājumiem, cilvēktiesībām, ir, ir jāsakmē izmaiņas šajā valstī atbilstoši Habanas līgumu vadlīnijām. Šīs reformas var panākt ilgstošu un pastāvīgu mieru Kolumbijā, nevis tikai tādu kā pamieru. Mēs eh, palīdzēsim Kolumbijai, esam eh, kopā ar viņiem šodien. Būsim kopā ar viņiem arī tad, kad tiks parakstīts, cerams, eh, pavisam drīz šis miera nolīgums, un tāpat arī būs, būsim kopā ar viņiem, lai palīdzētu parakstītā pusēm pilnībā iztenot šī līguma punktus. Ar kolēģiem kopā esam strādājuši pie tā izveidota trasta fondu, kurā tiks veikts iemaksas no Eiropas Savienības budžeta un dalību valstīm, un no eh, dažām jau šies, šīs iemaksas ir ienākušās. Beidzam sākdošanās darbu šim trastam tagad, eh, sadarbojamies attiecīgām dalību valstīm, kas izrādījušas interesi, un, kā sacīja, ir vairākas valsts, kas šo interesi ir tiešām izrādījušas. Trust fondam jābūt uh, izveidotam līdz mieru līguma noslēgšanas brīdim, tas uh, stiprinās arī kolumbiešu pašu finanšu centienus, sadarbībā ar citiem uh, donoriem. Un nav tā, ka mēs liekam galdā vien uh, labus nolūkus, bet pastāvīgs politisks atbalsts, kas ir tik nepieciešams. Uh, Un to lūk piedāvājam, un piedāvājam arī konkrēts līdzekļus, lai šis eh, darbs arī būtu ilgspējīgs, lai tad, kad eh, līgums ir eh, parakstīts un kad to sāks īstenot, tas arī strādāt nākamajām desmitgadēm. Strādājam kopā ar starptautiskiem partneriem, sniegsim savu finanšu atbalstu. Un tādējādi Eiropas Savienība ir un būs būtisks spēlētājs šajā procesā, sakmējot miera stabilizāciju. Šīs dienas ir svarīgas visai Latvijai Amerikai. Šīs ir pārmaiņu, jaunu izaicinājumu dienas, cerams, ka arī samierināšanās, izlīguma dienas. Un šīs eh, pārmaiņas ir jāsakmē, tās ir eh, jāstimulē. Un viena iespēja pozitīvām pārmaiņām Reiz par reizei eh, nu, atrodas mūsu rokās. Mēs varam būt tas varonis, kas to visu sekmē, sacīsim, un to mēs veicam ne tikai Kolumbijā, bet arī citur. Un eh, mūsu partneri rēķinās ar mūsu atbalstu. Domājot par dažādu konfliktu pārvaldīšanu, risināšanu, mēs nedrīkstam atļauties eh, zaudēt no mūsu uzmanības loka citus eh, svarīgus pasākumus, ko varam veikt citur pasaulē, lai stabilizētu un neutralizētu konflikts, kas šajā gadījumā ir ilgas 50 gadus lai novērstu potenciālos citus konfliktus, pat ja tie izskatās un šķietami ir tālu no mums, tie tomēr ietekmē arī visas pasaules stabilitāti un drošību, un tādēļ mūsu kopējās Eiropas saimnes interesēs ir atbalstīt um, šādu konfliktu risināšanu, cik nu varam, visiem spēkiem, ne tikai politiskiem, bet arī finanšu līdzekļiem. Paldies! Paldies, um, cienījamā augstā pārstāve! Paldies jums par šo sniegto aktuālo informāciju. Tagad varam pāriet pie politiskajām debatēm. Te Grandes Paskals, eh, tautas partijas vārdā, būs pirmais, lūdzu. Paldies, eh, priekšstādētāji, pateicos par arī augstās pārstāvs kundzei par sniegto mm, informāciju, par jūsu darbu. Jūs tiešām sniedzāt ļoti detalizētu informāciju mums, un eh, es uzskatu, ka tiešām mēs varam uzteikt jūsu veikumu. Ne, šī nav pirmā reize, kad mēs saņemam šādu pamatīgu informāciju no jums, un ļoti labi. Šī tiešām ir tāda kā vēsturiska diena. Un, um, attiecībā uz to, ko jūs sacījāt, kā, kā jūs vērtējat šos procesus, nu, es varu piekrist, ka Kolumbija ir pelnījusi Eiropas uh, Savienības un parlamenta um, atbalsta, ko arī esam gatavi sniegt. Un tas tiešām ir uh, vēsturisks brīdis, uh, ir gan bijuši līdzīgi precedenti. Tātad esam mēģinājuši panākt uh, dialoga ceļā mieru iestāšanos arī citos uh, reģionos, un šur tur tas ir, paveic, ir izdevies. Patreizējais prezidents Santos, tāpat arī prezidents Rībe, un, un citi arī ir mēģinājuši panākt uh, mieru, bet uh, tā mēs redzam, ka. Um, Atcīmredzot, atrast pareizā formula šī miera procesa nodrošināšanai, tā tas tiešām būs svarīgs uh, svarīga robeža šķirtne Kolumbijas uh, valsts vēsturē. Jāatcerās par uh, arī šī mm, stāsta kontekstu. Septiņas uh, politiskās grupas ir parlamentā, tās visas tomēr sniegušas atbalstu šai, šai rezolūcijai. Mēs noteikti pieņemsim rezolūciju, kas atbalstīs šo mieru procesu un, un nodrošinās to, ka tiek atbalstītas mūsu kopējās vērtības. Es domāju, ka arī Kolumbijas patreizējā rīcība ir pelnījusi atbalstu. Mums ir jāpiedalās šajos mieru procesos. Mums eh, jānodrošina, protams, lai nepamatoti netiktu piešķirta, piešķirta eh, tā sacīt, amnestība vai rehabilitācija vainīgajiem. Nedrīkst eh, tomēr pieļaut to, ka viņi paliek nesvadīti. Paldies, tev priekšsēdājās, bet lūdzu tomēr ievarēt jūsu runāju atvēlēto laiku. Nākamais runātājs eh, Jorego Antonio un divas minūtes jūs rīcībā sociāldemokrātu vārdā. Paldies, paldies, eh, priekšsēdā, paldies Rīma Grīnī kundzei par um, sniegto informāciju un jūsu veikto darbu. Arī es vēlos uh, iesākt uh, <clears throat> uzsverot uh, to, ka um, cilvēks vēsturē nereiz vien pierādījies tas, ka karu beigt ir daudz uh, sarežģītāk un grūtāk nekā to uzsākt. Ir sevišķi sarunas ar vainīgiem, ar teroristiem, sacīsim, kara beigās ir daudz grūtāk nekā cīnīties pret šiem teroristiem vai, vai teiksim, apspiest viņu, viņu tātad pretošanos uh, um, pirmsākumos. Jūs pieminējāt, ka ir sasniegt tiešām vēsturiski robežšķirtnē, ka Kolumbija atrodas uh, beidzot pelnīta um, miera procesa um, priekšā. Uh, vairāk kā 50 gadus eh, ne tikai Kolumbijā, bet arī citās blakus eh, valstīs eh, ir izvēršies šie traģiskie notikumi, tātad pilsoņu kārš de facto dažādas politiskas grupas ir um, ehm, izmantojuši savu vardarbību kā šķietami leģitīmu līdzekli, lai sasniegtu savus politiskos mēģus. Un cerams, ka tagad esam pienākuši pie šīs traģiskās vēstures lapuses noslēguma, ka um, vārdarbība reģionā mazināsies un, un, un, un apsīks, jo um, vārdarbība jau nekad nav pamatot politiski mērķu sasniegšanai. Es domāju, ka miera process varēja iestāties tie ātrāk, ja mēs paši būtu aktīvāk pie tā piestrādājuši. Bet katrā ziņā šis lēmums ārkārtīgi svarīgs un arī ļoti saulēcīgs. Un saulēcīgs tādēļ, ka, nu, beidzot, um, tuvākajos mēnešos uh, reāli sāk izzīmēties miera, miera iespēja atceroties par visu, kas noticis Kolumbijā pēdējos gados, eh, tas ir tiešām liels eh, panākums. Eiropas parlaments eh, pauž savu atbalstu šiem procesiem. Mūsu nostāja šajā jautājumā ir vienbalsīga. Visas politiskās grupas ir paudušas savu atbalstu miera procesam attiecīgajā rezolūcijā. Mier, ši, protams, šis miera process pat labā nav ideāls, bet katrā ziņā svarīgākais, ka tas ir process, kas novadīs pie miera. miers eh, faktiski ir tas eh, ceļš, nevis, eh, nevis pašmēķis, kā to sacīja Gandī. Savā laikā miera process ir nepieciešams un tas sniegs jaunu, jaunas cerības, jaunu nākotni reģionam. Un, un esmu gandrīz par Gilmāru kungu iecelšanu nu, kā sarunu vadītāju no vienas puses. Paldies! Tālāk Demis Makar kungs EKR vārdā. Paldies! Priekšstādātāji, arī es uzskatu, ka mums ir viss pamats raucīties nākotnē ar optimismu. Protams, daudzās da, dažādās krīzes pasaulē par to neliecina, bet pat labi šis pie miera process un, un, un sarunas ar FARC tātad cīnītājiem ir tiešām devušas cerības tam, ka miera process būs, būs sekmīgs. Um, ja tiek plānots, ka martā tiks panākt vienošanās ar faktu cīnītājiem, mēs zinām cerības arī par to, ka uh, tiks uh, nodrošināts tiesiskums un tiks uh, nodrošināta kompensācija cietušiem arī. Bet, protams, svarīgākais ir, lai šis process uh, turpinātos. Uh, saruna sadaras par paramilitāristiem, par viņu atbruņošanu arī ir jānoslēdz un jādrošina, ka tās tiek realizētas. Jāpanāk, ka uh, Eh, integrācijas programmu bijušajiem kaujiniekiem, lai tā nostrādātu. Pat labam eh, vēl netrūkst šo cienītāju, kas, kas eh, ar jaušiem rokās slapstās pa džungļiem, nu, jādošanai būtu viņu rehabilitācija. Paldies, Bilbao Barandiks kundze, vienu minūte vārdā jums lūdzu. Gracias, presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Lai ilustrētu šā lēmuma. Mm, aptvērumu. Es, eh, es gribētu gan vispirms eh, apsveikt visas puses un mums ir jādara viss, lai vairs nebūtu upuru. Eh, Kolumbijas sabiedrība zina, cik augsta ir kara un vārdarbības cena, un tagad ir uzsākt šis miera process. Viņi ir pelnījuši mieru un mums ir jāsniedz viņiem atbalsts. Bet mums ir arī jāieklausās Mogherīnī kundzes uh, teiktajā uh, un uh, ārējās darbības dienestam tiešām ir jārīkojas un Eiropas parlamentam ir jāatbalsta šī pieeja. Mēs nosodām vardarbību uh, kā politiskās cīņas līdzekli starptautisko tiesību uh, normām ir jānodrošina tas, lai uh, noziegumu vaininieki tiktu saukti pie atbildības. Mums ir jāatbalsta institūcijas šai valstī, veicinot izlīguma procesu. Mums ir jāpārvar šīs viktimizācijas tendences, ir jāpārvar izolācija un uh, nedrīkst pieļaut, ka cilvēki zaudētu cerību. Šī uh, cerība palīdz konfliktu pārveidot uh, jaunās iespējās. Paldies, tagad vārds uh, Kuzo per muikungam. Paldies, priekšstādētāji. Mēs uh, goe grupā vēlētos, uh, lai mēs uh, nodrošinātu pienācīgu atbalstu šim procesam. 200 tūkstoši bojā gājušo 5 miljonu pārvietotu personu ir nogalināti eh, daudzi eh, arotbiedrību aktīvisti, ir daudz eh, cietušo mīnu laukos un tagad ir uh, Mm, vienošanās projekts un tāpat ir jācīnās pret narkotiku tirzniecību un ieroču tirzniecību. Tagad šī vienošanās ir jānostiprina, jābalstās uz solidaritāti, taisnīgumu, reparācijām. Nedrīkstam pieļaut pagātnes kļūdas, tagad ir jāizformē paramilitārie grupējumi un tāpat Uh, ir jānodrošina piekļuve uh, zemes uh, gabaliem Kolumbijas iedzīvotājiem. Tāpat jādomā par multinacionālo kompāniju darbības ierobežojumu un ir jāsniedz atbalsts cilvēku tiesību aktīvistiem un ir jāizveido arī starptautiski mehānismi, lai kontrolētu cilvēku tiesību ievērošanu. Tagad vārds Seivastijā kungam zaļo grupas vārdā. Paldies priekšsēdētāji, pateicos Margarīnī kundzei par viņas klātbūtni. Parlaments bieži vien jūsos uh, ieklausās ar lielu interesi un uh, mums ir uh, jāpauž atbalsts uh, tam, ka ir panākta šāda vienošanās un visi miera procesā iesaistītie ir pelnījuši uzslavu un mūsu atbalstu. Eiropas uh, Savienībai ir jāpliecina pārējai pasaulei, ka mēs spējam panākt ne tikai tirznieciskas uh, vienošanās, bet kas spējam sniegt atbalstu simtiem tūkstošu cilvēku, kam šis atbalsts tiešām ir nepieciešams. Ir jāizveido fonds, lai sniegtu atbalstu konfliktā cietušajiem. Tāpat vēlējos pievērst jūsu uzmanību tām, ka šobrīd pastāv šādas bruņot, šādi grupējumi, kas ir pārveidojušies par kriminālām bandām. Un ir jā vēršās arī pret narkotiku tirzniecību un ieroču tirzniecību, ko šīs bandas īstenā. Mums ir uh, jānostiprina e, panāktā vienošanās par mieru un visādā veidā jāatbalsta miera procesa noslēgšana. Paldies, Korālkungs, FTT grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka mums ir jāpiekrīt uh, rezolūcija teiktajam par to, ka tas ir vēsturisks brīdis, kā sākas jauns laikmets Kolumbijā. Un tomēr mums ir uzmanīgi jāseko uh, notikumu attīstībai, lai nodrošinātu to, ka uh, šī parakstītā vienošanās tiek īstenota, bet ne viss ir ņemts vērā. Uh, ir jānodrošina kompensācija uh, cietušajiem uh, upuriem, bet nav vēl skaidrs, no kurienes šī nauda tiks gūta. Ne viss šajā rezolūcijā ir ierakstīts, jo mēs parlamentā vēlamies nosūtīt pārliecinošu signālu, bet manu uh, Eh, tomēr eh, ir eh, bāžas par to, ka arī šīs detaļas var izrādīties ļoti āķīgas, bet mums ir negurstoši jāstrādā, lai Kolumbijā situācija nostabilizētos un uzlabotos. Paldies, Milāns Mons. Paldies! Ir atsākušās miera sarunas Uh, Havanā un ir paredzēts šīs sarunas noslēgt 23. martā. Šajā konfliktā uh, ir ļoti uh, daudz cietušo, daudzi cilvēki ir gājuši bojā. Uh, šīs konsultācijas un Eiropas Savienības centieni ir aktivizējušies pēdējo, pēdējā laikā, un Mogherīnī kundze norādīja, cik svarīgs ir arī mūsu sadarbības nolīgums ar Kolumbiju, tā ir svarīga tirzniecības partnere, un tāpat tiek strādāts pie vīzu atcelšanas Kolumbijas pilsoņiem pēc 10. decembra lēmuma. Um, mēs varam spriest, kā tiek sniegts atbalsts Kolumbijas pilsoņiem. Eiropas uh, Savienības uh, dalība valstīm ir jāmaks, jāveic iemaksas fondā, uh, kas sniegtu atbalstu pēc konflikta situācijā. Kolumbija ir viena no nozīmīgākajām Latvijas Amerikas valstīm. Prezidents Santos Eh, pieliks punktu šim vardarbības ciklam ne tikai valsts iekšienē, bet arī eh, starptautiskā mērogā, un tam būs liela nozīme. Paldies, Hovit kungs uzstājas. Man eh, priekšsēdētāja kungs bija tas gods novērot šo miera sarunu norisi uh, Havanā. Es strādāju šajā parlamentā, esmu aktīvi cīnījies par Uh, miera uh, iedibināšanu Kolumbijā, un tas ir uh, šī ilgā darba vainagojums. Ir daudz bojā gājušie, ir nogalināti aktīvisti. Mēs augstu vērtējam valdības centienus un farka vienpusēji noteikto uguns pārtraukšanu vienošanās par, kompen, par kompensāciju cietušajiem bija ievērojams solis uz priekšu šai sarunās, tika atzītas ab, aba pušu atbildība par šo konfliktu. Tie, kas vēršas pret mieru procesu, sakot, ka tās nodrošina nesodāmību, būtu uh, jāceras tas, ka ir pastāv arī starptautiskās tiesas jurisdikcija, un galvenais mērķis ir pārtraukt šo konfliktu. Ļoti svarīgi, ka Eiropas Savienība uh, sniegs atbalstu miera iedibināšanas procesam. Uh, un šīs uh, miera iniciatīvas ir jāīsteno neatkarīgi, pilnībā iesaistot abas puses un pilsonisko sabiedrību. Ir jānodrošina uh, arī garantijas tam, lai miermīlīga opozīcija varētu darboties un lai neviens to nevajātu. Ir svarīgi, uh, lai uh, Kolumbijā valdītu miers un taisnīgums. Ir pienācis īstais laiks. Paldies, tagad vārds Stīrkungam. priekšsēdētāja kungs. Pēc uh, bruņotā konflikta, kurš ir ilgis 50 gadus un ir uh, izraisījis simtiem tūkstošu cilvēku bojāēju, ir pienācis uh, laiks izlīgumam, mieram un taisnīgumam, un ir jānodrošina taisnīgums arī uh, upuriem. Un, uh, Eiropas parlamentā mēs vēlētos paust gandarījumu ar septembru vienošanos un vēlētos sniegt arī atbalstu galīgās vienošanas parakstīšanai līdz 23. martam. Un uh, Mogherini kundze, jūs uh, esat iecēlusi Gilmar kungu kā speciālo sūtni Kolumbijā. Tas ir ļoti viets uh, Eiropas Savienības lēmums un tiek arī izveidots īpašs fonds, lai sniegtu atbalstu Kolumbijai pēc konflikta periodā. Jūs un komisārs Mimica strādā, lai uh, šos mērķus sasniegtu. Es uh, Esmu no Horvātijas, un mēs a, zinām, cik svarīgs ir starptautiskais atbalsts izlīguma procesos. Un es uzskatu, ka ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienība aktīvi atbalstītu Kolumbiju šajā procesā. Paldies, tagad vārds Zariņo kungam. Paldies, priekšsēdētājs. Uh, Mogherīnī kundze, es gribētu uzteikt jūs par jūsu veikumu šajā jomā. Mēs visi zinām, ka miera process, tāds kā tas norisinās Kolumbijā, ir ļoti trausls, un mūsu pienākums ir nodrošināt visu iespējamo, lai tas būtu veiksmīgs. Šim miera procesam ir svarīga iezīme. Galvenais akcents tik likts uz Uh, upuriem, nevis uz konfliktējošām pusēm. Uh, vienošanās, kas tika pārakstīta decembrī, to izceļ, un tas ir uh, centrālais pīlārs visā šai procesā. Un Eiropas Savienībai ir jāatbalsta visi šie centieni. Bet ar šīs dienas uh, Uh, sasniegumiem nepietiek. Mums tāpat ir jādomā par to, cik svarīgi ir uh, mūsu vienošanās ar Kolumbiju un Peru. Un ir jānodrošina atgriešanās pie miera, demokrātijas, cilvēktiesību ievērošana un uh, tautas labklājība šai valstī. Un šajā rezolūcijā ir svarīga trīs trejāda perspektīva. Ir runa par cietušajiem, um, par pilsonisko sabiedrību. Otrakārt, ir uh, skatījums uz Eiropas Savienības un Kolumbijas sadarbību tirzniecībā un īstenojot mūsu kopo, kopējās vērtības, uh, demokrātiju, cilvēktiesības. Un treškārt šajā uh, rezolūcijā ir uh, augstu novērtēt šī sadarbības eh, gaisotne, savstarpējā uzticība, attiekšanās no vardarbības Kolumbijas sabiedrībā. Eiropas Savienība var un tai ir jānodrošina eh, pastāvīgs atbalsts eh, šim procesam konstruktīvā veidā. Paldies tagad, Va, Zariņu kungs. Jums, Arnot kungs, vēlas uzdot zilās kārtības debates jautājumu. Jūs piekrītat uz to atbildēt? Lūdzu, Arnot kungs. Mēs dzīvojam pasaulē, kur ziņas pastāvīgi nodošana informācija par traģiskiem konfliktiem visā pasaulē. Mēs to redzam katru dienu. Vai piekrītat man, ka cerības stars, ko sniedz tādas valsts kā Kolumbija, sniedzoties pēc miera, parasti netiek atspoguļoti plašsaziņas līdzekļos? ir jāatzīst, ka ir panāks, panākts tiešām progress šajā ziņā. Paldies, Zuriņo kungu lūdzu atbildēji. Paldies priekšētāji un paldies par uzdoto jautājumu. Patiesi, katru dienu mēs redzam, ka rodas jauni izaicinājumi. Un katru reizi, kad mēs nopietni ķeramies klāt šiem izaicinājumiem, ir cerība, un ir iespēja tos risināt un pāriet pie citiem izaicinājumiem. Paldies, Kelam kungs, lūdzu. Konflikts Kolumbijā ir ievilcies jau gandrīz pusgadsimta garumā. Ja te jau ceturdaļ miljonus cilvēku ir gājuši bojā, daudz ir zaudējuši mājas. Ilgās eh, miera sarunas ir ļauši parakstīt decembrī eh, miera līgumu, un tas ir ievērojams sasniegums, kas ir jānovērtē. Un ir panākt vienošanās par tādām lietām kā zemes reforma, politisko uh, pretinieku iekļaušana politiskajās procesos, un ir ļoti pareizi, ka tieši cietušajiem tiek pievērsta vislielākā uzmanība jautājums, kā sadziedēt šīs rētas, kā nodrošināt kompensāciju. Decembra vienošanās runā par reparā, uh, kompensācijām, taisnīgumu un tā tālāk, bet vispirms ir jāpanāk darboties spējīgs uh, līgums līdz marta beigām, lai īstenotu pastāvīgu uguns pārtraukšanu un būtu iespējams atbruņot iesaistītās puses. FARC ir viens no pēdējiem bastioniem no 20. gadsimta augstākā kara ideoloģijas. Šī ideoloģija nebija veiksmīga, bet paramilitārās grupas ir uh, daudz skādi izdarījuši demokrātijām. Mēs varam saskatīt arī pāvesta Franciska labvēlīgo ietekmi, kurš ir teicis, ka mums uh, nav tiesība ļaut citiem eh, izgāzties. Cerams, ka mums izdosies. Paldies, Dievs Demērkungs, pusotru minūtu. Liels paldies. Pirmkārt, eh, no sirds eh, apsveicu Santos kungu. Viņš rīkojās ļoti drosmīgi, kā Kolumbijas prezidents uzņēmās lielus riskus lai panāktu vienošanos 23. decembrī, un es vēlētos uzsvērt, ka tiek veidota īpaša miera jurisdikcija, kur tiek apvienotas daudzas jomas, tostarp arī cīņa ar eh, narkotiku tirzniecību, cietušie netaisnība un citi jautājumi ir tie, kuros uh, būs vēl daudz darba jāiegulda. Es ceru, ka līdz 23. martam izdosies panākt galīgo vienošanos un Kolumbija varēs uh, pārliecinoši darboties uh, gan savas valsts robežās, gan ārpus tām. Mēs jau daudz reizes esam norādījuši, ka tas ir nepieciešams. Mums ir īpašais sūtnis uh, Giloja kungs, un tas norāda to, cik liela uzticība ir no mūsu puses, bet Kolumbijai joprojām ir liela izaicinājuma šajā laikā pēc konflikta, kad ir atkal no jauna jāveido miers, un arī Eiropas loma ir nozīmīga šajā procesā. Tādēļ ir nepieciešams īpašs fonds, un arī citi pasākumi ir jā atver sarunas ar ELN un citām paramilitārajām organizācijām, kas traucē mierīgu dzīvi Kolumbijā. Peterl kungs, vienu minūtu lūdzu. Paldies! Man ir liels prieks par to, ka ir panākti rezultāti Kolumbijas miera procesā. Tas ir vienīgais ceļš, kā nonākt pie miera pēc uh, ga, um, desmitiem gadu ilgas vardarbības. Esmu pārliecināts, ka tas nodrošinās labāku līdzās pastāvēšanu Kolumbijā un ļaus valstī izmantot savu attīstības potenciālu. Es uh, sveicu politiskos pārstāvjus un eh, visus šī procesā iesaistītos. Un paldies arī pāvestkungam un citiem, kas eh, ir iesaistījušies panāktu politisku risinājumu. Marts varētu pavērt jaunu vēsturi Kolumbiju, jaunu lapus Kolumbijas vēsturē. Ventkungs, lūdzu, vienu minūti. Paldies priekšētāji. Vienošanās par īpaša miera tiesas izveidi un palīdzību cietušajiem, ko panāca Bogotas valdība un Farka pārstāvji, ir ļoti būtisks solis iepratim mieram pēc 50 gadu ilga konflikta tūkstošiem bojā gājušo iekšējiem bēgļiem spīdzināšanas gadījumiem, um, bērnu kareivu izmantošanas, kas ir kuļuvus teipa ikdienišu parādību šajā valstī. Tādēļ mēs ar lielu prieku sveicam Havanas vienošanos decembrī par miera tiesas izveidi. 2016. gadā, kad uh, iespējams tiks panākts uh, galīgais līgums pēc uh, konflikta pārtraukšanas Kolumbijai un tīpaši šīs valsts nabadzīgākajiem reģioniem būs nepieciešams nodrošināt atbalstu. Atbalsts būs nepieciešams arī uh, varas iestādēm. Šainfeld kungs vienu minūtu varbūt. Paldies, priekšādātāja kungs. Kolumbija tas ir skumjš piemērs situācijai, kurā cilvēki uzskata, ka viņi ar varu un vardarbību var uzspiest savus nosacījumus. Četrdesmit piecu gadu ilgs konflikts, vairāk kā 200 tūkstoši bojā gājušo, 7 miljonu cietušo, uh, Tas ir kā brīdinājums citām pasaules valstīm un arī uh, daudziem politiķiem tepat Eiropā. Tie, kas tagad uzskata, ka var mainīt ar spēku realitāti, ka jūs ar spēku varat vērsties pret savu valsti, mums būtu skaidri jānosauc vārdā šīs valstis kā slikti piemēri. Un, protams, ir jāpriecājas par to, ka Eiropas Savienība, ASV un arī Kuba ir iesaistījusies un palīdzējusi eh, nonākt līdz situācijai, kad miers ir te jau jau panākts. Un tas ir ļoti labs piemērs, ka šāds uh, risinājums ir iespējams. Paldies, eh, tālāk brīvā mikrofona procedūra par iekungam. Vienu minūtu, lūdzu. Augstās pārstāvs kundze, priekšādāja kungs, kolēģi. 2016. gads būs izšķirošs gads Kolumbijai, jo ir iespējams panākt vienošanās ar FARC nemierniekiem. Vairāk kā 200 tūkstoši cilvēki ir zaudējuši dzīvību, un tagad ir pienācis brīdis, kad Eiropas Savienībai ir jāsniedz viss iespējamais atbalsts centrālajai valdībai, jo ir daudz sarežģītu izaicinājumu pēc konflikta situācijā un tam risināšanai būs nepieciešami resursi, ir jāstabilizē ekonomika, jācenšas integrēt agrākie kaujinieki, jāpalīdz cietušajiem, lai nodrošinātu ilgstošu mieru Kolumbijā. Tam būs nepieciešams arī nacionālais izlīgums, kā jau Mogherini kundze teica. Un noslēgumā vēlos izteikt cerību, ka parlaments attiecībā uz Kolumbiju rīkusies citādāk nekā rīkojās attiecībā uz Venecuēlu. Paldies! Paldies! Varisti kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Šis nav teksts, kuru es vai mana grupa sastādītu, bet man ir liels prieks, ka tās partija sagatavo kopīgu rezolūciju mieru procesu atbalstam Kolumbijā. Mēs esam ļoti apmierināti par vienošanos, kas ir panākts starp valdību un FARC, ņemot vērā apstākļus. Uh, ir jāapsveic uh, Kolumbujas iedzīvotāji un jāmudina ANO un valdība uzsākt dialogu. Ir ļoti nozīmīgi sniegt atbalstu un palīdzību Kolumbijai arī tās attālākajiem reģioniem, lai miers būtu visā valstī. Tāpat vēlos uzsvērt, ka Spānijas valsts, kas atbalsta miera procesu, tomēr neveicina mieru Basku valstī. Es vēlētos līdzīgi mieru procesu redzēt savā valstī. Paldies, Varisti kungs, vai pieņemsiet jautājumu no De Grandis Paskāla kunga? Paldies, priekšādā kungs, Horastī kungs. Kā jūs uzdrošināties salīdzināt valsti, kura ir atzinusi savas kļūmes ar cilvēku grupu, kas ir uh, veikuši teore, teroristiskas darbības. Kā jūs uzrunšaties veikt šīs par, vēl šādas paralēlas? Jā, paldies par uzdoto jautājumu. Nu, tikai loģiski, jebkurā politiskā konfliktā un uh, tā risinājumā uh, ir nepieciešams vest sarunas un sarunāties. Man ir liels prieks par to, kas tiek darīts Kolumbijā, bet uh, Eiropā, Īrijā miera process uh, ir iespējams tikai ar institūciju atbalstu un ar valdības iesaisti. Lūk, tā politiski konflikti tiek risināti. Paldies! Urtas un kungs lūdzu. Paldies! Pirmkārt, es vēlos teikt, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi Eiropas Savienībai sūtīt skaidru vēstījumu miera atbalstam, un tas ir svarīgs solis. Liels paldies augstās pārstāvs kundzei par teikto un par viņas uh, iesaisti šī darbā. Vienīgais vēstījums, ko es vēlētos teikt, ir, ka nevajag dusēt uz lauriem. Uh, vienošanās uh, vēl nav pabeigta. Uh, ir daudz, kas jādara, ir jautājumi par zemi, par pamatiedzīvotājiem, par sievietēm, par pārvietotajiem iedzīvotājiem. Ir ļoti daudz lietu, kas eh, pagaidām ir tikai atliktas. Protams, eh, arī jautājums par paramilitāru militārajām grupām. Ir jārod risinājums šim jautājumam, citādi miera nebūs. Ir jāaizstāv tie, kas iestājas par cilvēktiesībām, jo viņiem uzbruk gadiem ilgi, un tai būtu jābūt vienai no prioritātēm nodrošinot atbalstu no Eiropas Savienības. Es aicinu jūs turpināt jau iesākto un lai būtu iespējams panākt labu risinājumu. Kas tālāk, kungs, lūdzu? Paldies, priekšētāj kungs. Visu beidzot, Kolumbijā šķiet beidzot sāk augst gaisma. Ir miera process, kas nav ideāls, bet šķiet, ka vismaz izdosies pagātnes katastrofas atstāt aiz muguras. Joprojām ir jautājumi, kas jārisina, jādomā par vārdu brīvības nodrošināšanu pilnā apjomā, ir jāskatās uz Eh, kaujinieku atbildību par eh, noziegumiem pret cilvēci un eh, nevainīgiem upuriem. Tāpat jādomā par politisko atbildību, jādomā, kuri ir atbildīgi par kara noziegumu finansēšanu, svarīgi, lai nebūtu amnestija par vissmagākajiem noziegumiem. Ir jācīnās ar narkotiku tirdzniecību, jāatbalsta lauksaimnieki, kā cietušie, nevis kā līdzzinātāji. Ir jānodrošina tiesiskums Kolumbijā un visu pilsoņu tiesību ievērošana. Ir jānodrošina ekonomiskā palīdzība un jāsniedz eh, cerība jauniešiem Kolumbijā, lai viņi aizmirstu, kas tas ir karš. Marijas kungs, lūdzu, vienu minūti. Paldies, priekšētāji, pies miera procesa pēdējie posmi starp uh, Kolumbijas valdību un Farka kaujiniekiem ir paredzēti šī gadā. Ir vienošanās par uh, kompensācijām cietušajiem. Un uh, tiek īstenots rīcības, lai nu, veiktu grupu atbruņošanu jau kopš 2013. gada. Mēs zinām, vairāk kā 220 tūkstoši cilvēku ir gājuši bojā, tiek uh, vajāti opozīcijas un arotbiedrību pārstāvji. Svarīgi ir, lai cietušie saņemtu kompensāciju un ir jārīkojas pret uh, narkotiku tirgoņiem. Tas ir nozīmīgi, lai miera process varētu tikt veiksmīgi noslēgts. Tāpat ir uh, jāveic izmeklēšana pazudušo cilvēku lietās un ir, būs nepieciešama komisija, kas iz, izmeklētu pilsoņu karā notikušos noziegumus. Ir svarīgi šo darbu noslēgt, it īpaši attiecībā uz kalpniekiem. Agafera kundze, lūdzu. Paldies, Mogherini kundze. Mēs ļoti augstu vērtējam jūsu padarīto darbu. Vairāk kā 200 tūkstoši cilvēku, kas ir aizgājuši bojā Kolumbijā 8% bija civiliedzīvotāji. Ir stratēģija, ar kur cenšas slēpt šo faktu, bet ir novērojama arī liela vienaldzība attiecībā uz šo jautājumu. Protams, cietušie vēlās uh, panākt uh, to, ka tiek nodrošināts taisnīgums. Viņi vēlas redzēt, ka atbildīgie tiek saukt pie atbildības. Pilsoniskā sabiedrība nav iesaistīta šī sarunās, bet eh, te ir 90% noziegumu neviens netiek sodīts. Ir jāpārliecinās, ka vainīgie tiek saukti pie atbildības un jāpieprasa atbildīga rīcība šā īstenojot šīs darbības. Tāpat tas jādara arī citās valstīs, kur tiek pārkāptas cilvēka tiesības. Līdz ar to diskusijas ir beigušās un kā tagad dod vārdu atkal Mogherīnī kundzei. Paldies priekšādājiem. Iesākumā atkārtošu kāda deputāta vārdus. Mēs vēl neesam uh, šo darbu pabeiguši. Tas ir eh, labs, eh, liels solis, kas tika spērts decembrī, kas risināja vienu no grūtākajām sarunu daļām. Tas bija ārkārtīgi grūti un sarežģīti, bet, eh, manuprāt, tas darbs ir noslēgts ļoti veiksmīgi un dod cerību nākotnē. Tāpat kā savā Pirmajā uzrunā vēlos atkārtot, ka mēs koncentrējamies ne tikai uz līguma ieviešanu, bet arī uz nākamajām nedēļām un mēnešiem, lai atbalstītu tālākas sarunas. Mēģināsim atbalstīt arī prezidenta Santosa uh, vadību un vīziju. Viņš ir ļoti drosmīgi rīkojies. Un, protams, atbalstīsim arī valsti, šī miera procesā. Teritorijas es uh, augstvērtēju atsaucu uz to, ka jānodrošina, ka atbalsts sasniedz uh, visas teritorijas, proti tiešām sasniedz cilvēks, kam tas nepieciešams. Attiecībā uz pilsonisko sabiedrību un cilvēkiem, kas aizstāv cilvēktiesības, es jau ievadvārdos minēju, ka šeit Eiropas Savienībā ir uh, zināma loma, mēs to ļoti labi apzināmies tāpat arī veicinot un atbalstot uh, uh, gan valsti, gan tās iedzīvotājus. Piemēram, par bezvīzu režīmu mm, tas bija ārkārtīgi svarīgi, jo tas norāda, ka Eiropas Savienība ne tikai atbalsta šo procesu kā tādu, bet arī, ka tas ir tikai kā daļa no lielākas kopainas, proti attiecībām, kas pastāv starp Eiropas Savienību un Kolumbiju un ka tas iekļaujas vēl lielākā ainā strateģiskajās attiecībās starp Eiropas Savienību un Latīņu Ameriku un īpaši atsevišķām valstīm Latīņu Amerikā. Mūsu attiecības pēdējā gadā ļoti pozitīvi attīstās prezidents Santos un es tikāmies kādas 4-5 reizes pēdējo pāris mēnešu laikā, pēdējo reizi Briselē, kad uh, kopīgi parakstījām bezvīzu līgumu. Mēs pirms tam arī regulāri tikāmies. Mums bija uh, tikšanās, kad uh, mēs uh, abi bijām kādā uh, reģionālā konferencē vai asamblējā. Mēs uh, tikāmies, lai apmainītos ar informāciju, lai uzklausītu Santos kungu, lai saprastu, ko mēs varam darīt, lai atbalstītu miera procesu. Uh, arī lēmums no, um, nosūtīt īpašu sūtni. Tas uh, radās pēc mūsu sarunas ar uh, Santos kungu. Viņš uzskatīja, ka tas būtu pozitīvs solis. Un, protams, arī dalāmies pieredzē par uh, procesu un arī dalījāmies pieredzē par Ziemeļīrijas mieru procesu un runājām par tālākajiem darbiem, kas iespējams būs vēl sarežģītāki nekā vienošanās par to Eh, kas līdz šim ir panākts. Daži no jums jau ir eh, minējuši par to, ko Eiropas Savienība var panākt pasaulē. Pirmkārt, tas norāda, ka mūsu iesaistīšanās ir nozīmīga arī tādās vietās, ko mēs uzskatām par ļoti attālām. Šajos smagajos laikos, protams, mēs vairāk koncentrējamies uz savu reģionu un kaimiņiem. Uh, uz dienvidiem un austrumiem, es teiktu arī gan arī uz ziemeļiem un rietumiem. Varbūt uh, tas ir savāds to dzirdēt no Itālijas pārstāvis. Es uzskatu, ka Arktikas uh, jautājumā mums ir vēl daudz jautājumu jārisina. Mums ir prioritāte panākt, ka mūsu reģions ir drošāks un stabilāks un pievienotā vērtība ir ārkārtīgi augsta arī tādās vietās pasaulē kā Āzija, Latīņa Amerika un Āfrika. Nevienmēr un ne visos gadījumos, bet ir konkrēti gadījumi, kad jā, ekonomiskie, politiskie un citi apsvērumi ļauj šīm uh, Eiropas uh, darbam būt vēl vērtīgākam. Un šis ir viens no tiem gadījumiem. Eiropas Savienības globāla loma ir tieši tāda. Mūsu pienesums ir ļoti spēcīgs, lai nodrošinātu mieru visā pasaulē. Es zinu, ka šie vārdi reizēm šķiet nedaudz panaivi, bet gal galā tas ir mūsu interesēs veicināt mieru pasaulē. Bet tā ir arī Eiropas Savienības loma. Mēs <clears throat> ieguldam konkrētos modeļos, ar kuriem varētu rast izēju no konflikta. Ir tik minēts, ka ir daudz grūtāk konfliktu eh, pabeigt nekā to uzsākt. Pilnībā piekrītu un tādēļ mēs eh, daudz ieguldam konfliktu novēršanā, nevis lai censtos risināt konfliktu, kas jau ir izcēlies. Bet es uzskatu, ka ir Eiropas veids, kā veicināt dialogu, rast eh, vidutājus un mudinātu uz kompromisiem. Tas iziet arī no mūsu vēstures. To mēs redzēsim arī runājot par Sīriju un uh, citiem krīzes punktiem tuvajos austrumos. Eiropas vēsturē ir daudz konfliktu gadsimtiem. Senajā vēsturē mums ir daudz konfliktu, kuros tika iesaistīti arī citi, un galu galā mums izdevās šos konflikts risināt ar reģionālu sadarbību, un sadarbība Eiropas iekšēnē bija izēja, kas nodrošināja mums mieru un stabilitāti un arī uzpaukumu, lai gan reizēm mūsdienās šeit to mēs piemirstam. Tas ir Eiropas veids, kā mēs varam panākt ļoti labus risinājumus visā pasaulē. Protams, Eiropas Savienībai ir jānodrošina, ka šādi veiksmas stāsti uh, ir un ka tie ir ilgtspējīgi, ka tie darbojās. Un tas uh, nekad nevar tikt uzskatīts par pašsaprotamu. Noslēgumā vēlos teikt, ka ļoti augstu vērtēju jūsu izrādīto uh, pretimnākšanu, gan arī uh, diskusijās, gan uh, balsojumā, un Es varu jums droši teikt, ka Kolumbijas puse to pamanīs un spēs novērtēt. Arī tas nodrošina papildus vērtību šādos procesos un politisko atbalstu, kas eh, tik smagos laikos ir ļoti nozīmīgs. Daži no jums eh, pieminēja Pāvis Francisku. Es vēlētos eh, noslēgt savu uzrunu ar viņu citātu, kas arī ir ļoti eiropeisks kā tad viņš teica, pārdarbības pilna nakts var kļūt par dienu, kas nes ilgstošu mieru. Mēs nevaram pieļaut, ka mums atkal neizdodas panākt mieru un izlīgumu. Es domāju, ka tieši tādā noskaņojumā mēs runājām ar saviem draugiem Kolumbijā, apzinoties, ka ceļš, kas mūs gaida, ir grūts un Tomēr ir jāapzinās, ka ir iespējams to veiksmīgi pabeigt, un esmu pārliecināta, ka šis gads var būt tas gads, kad šis konflikts beidzot tiks izbeigts un Kolumbijā iestāsies miers. Paldies! Grācie, viceprezidente! Paldies, Magarīnī kundze, par uh, jūsu runu un veikumu. Un tagad uh, esam saņēmuši septiņas rezolūciju, rezolūcijas